Maragāla ziņojums Erasmus Plus un citi instrumenti mobilitātes veicināšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā. Vārds referentam uz četrām minūtēm, lūdzu. Vamos a ver, este informe surge del, de la iniciativa, es una iniciativa, es un report, de, una iniciativa report, del, surge del Comité de Cultura y Educación. Šis ziņojums ir kultūras komitejas iniciatīva, tātad tas ir pašiniciatīvas ziņojums. Protams, to atbalsta arī nodarbinātības komiteja. Abas šīs jomas vienotru papildina. Tie runa par to, kā rast pozitīvu izēju šajās ļoti sarežģītajās pielāgošanas fāzēs. Te ir runa par um, mācībām, arodu izglītību un profesijas apgūšanu, kas ir ļoti svarīgi posmi ļoti daudziem Eiropas jauniešiem. Mēs vēl esam ļoti tālu no pašas optimālākās metodes, kā varētu uh, izpildīt stratēģiju 2020. Man ir radies iespējas, ka mēs pašlaik attālināmies no saviem mērķiem, tieši tāpēc mēs uh, vēlamies nākt klajā ar reformu Erasmus Plus programmā. Šeit ir runa par profesionālās apmācības un uh, mācekļu posma savešanu kopā. Tātad te ir runa par pašreizējo trūkumu apzināšanu. Mēs vēlamies pielāgot eh, šo programmu, ieviešot tajā reformas. Tātad te ir runa par Erasmus plus problēmu izskaušanu. Šeit ir runa jau īpaši par arodu izglītību. Galu galā mums ir jānodrošina jaunieša spējas tikt pieņemtiem darbā. Protams, mēs uh, uzskatām, ka gan komisijai, gan dalību valstīm ir daudz kas jādara. Mēs esam konstatējuši ļoti liels problēmas esošajos instrumentos. Esam nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Uzskatām, ka ir steidzami jāuzlabo mobilitāte. Mums ir jāizveido šeit Eiropas ietvers. Mums vajadzētu arī skaidri parādīt, kādas iespējas ir pieejamas. Erasmus mēs varētu paplašināt ar sociālā fonda pasākumiem. Bez tam tas viss ir jā, jānodrošina ar vajadzīgajiem finanšu līdzekļiem. Jo īpaši tas attiecas arī uz profesionālo izglītību. Tikai šādā veidā mēs varēsim veiksmīgi pārvarēt problēmas arī tad, ja ir runa par valodu apmācību. Protams, mums šie mācekļi ir arī jāpavada visu programmu laikā. Mēs līdz ar to varētu radīt jaunus vadības modeļus, jaunus piemērus, un Erasmus Plus varētu kļūt par īpaši veiksmīgu m, mm, projektu. Jāiesaista iestādes arī vietējā un reģionālā līmenī, jānodrošina to sadarbība un spēja slēgt līgumus. Jāsniedz arī vairāk informācijas par uh, mācību plāniem. Mācību plāni un uh, profesionālie diplomi nav visiem ļoti labi pazīstami. Ir vajadzīga informācija, vajadzīgs šis informatīvais pamats, lai mācekļi varētu saņemt palīdzību. Tāpat ir jānodrošina arī mobilitāte pasniedzējiem. Mēs vēlamies, lai profesionālā izglītība Erasmus ietveros varētu būt pēc iespējas kvalitatīvāka. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Ir pieteikušies runāt ļoti daudzi kolēģi. Došu vārdu diviem cilvēkiem no Tautas partijas grupas un sociāldemokrātu grupas katras un no pārējām politiskajām grupām tikai par vienam cilvēkam. Pirmā izteiksies Bočkors kundze. Viena minūte. Paldies! Es vēlētos vispirms pateikties referentām par ieguldīto darbu. Šis darbs ir ļoti kvalitatīvs. Mobilitāte ir nozīmīga sociālās iekļaušanas dēļ. Tas ļauj jauniešiem kļūt konkurētspējīgiem darba tirgū. Tā ir daļa no kvalitatīvas izglītības un nodarbinātības atbalsta. Neoficiālās un oficiālās mācības ir ļoti būtiskas ilgtermiņa izglītībā un mūža izglītībā. Ir jāstājas pretī tādiem izaicinājumiem kā skolu pamešana vai agrīns bezdarbs. Erasmus Plus ir ļoti veiksmīga programma, taču ne visas iespējas ir pilnībā izmantotas. Tieši tāpēc šāda veida mobilitāti vajadzētu veicināt arod izglītībā. Tas nodrošinās labākas iespējas atrast darbu, un tas arī parādās jau tagadējās darba tirgus aptaujās. Ir vajadzīga sinerģija starp izglītību un darba tirgu. Paldies, nākamā runātāja. Mēs, dāmna prešedintā, edukācija ir. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Izglītība neapšaubāmi ir un arvien paliek. Uh, katra Eiropas Savienības pilsoņa pamatiesība. Un tādēļ e, izglītībai un programmām un dažādām institīvām nevajadzētu radīt nekādas e, šķēršļus, ja šīs programmas veicina to, ka cilvēki vieglāk var piekļūt darba tirgumu. E, Erasmus programma paredz noteiktu mobilitāti un mums ir jāgarantē Erasmus plus ietvaros uh, visu kategoriju eh, cilvēkiem pieeja šai mobilitātei, ievērojot arī dzimumu līdztiesības principu, nodrošinot vienlīdzīgu eh, pieeju visām programmām, ieskaitot eh, tehniskās programmas. Dalību valstīm ir jāstrādā pie tā, lai novērstu dažādos šķēršļus, kas pastāv, lai palīdzētu pārvietoties un apmācīties gan jauniešiem, gan pasniedzējiem. Tālāk Marijas Anvartus. Marijas kungs, es redzu, jūs esat, es jūs tikko izcels, Marijas kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Kopš 2014. gada janvāra ir parādīsies jauna izglītības programma Erasmus, mm, kurai piešķirs liels uh, budžets, un līdz 2020. gadam uh, tā piedāvās iespējas 4 eh, miljoniem studentu Eiropas Savienībā, uzlabos iespējas eh, iegūt darbu, taču sociāla-ekonomiskā realitāte prasa, lai programmas tiktu pieskaņotas katras valsts vajadzībām, īpaši ņemot vērā tās to valstu grūtības, kam ir liels bezdarbs. Piemēram, eh, Grieķijā uh, kur bezdarbs ir 24% un jauniešu vidū tas ir 48%. Tad mums būtu jāadaptē programma šiem ārkārtas apstākļiem, kurus ir radījušas taupības programmas. Tātad vairāk naudas ir jāpiešķir tām naudām, eh, tām valstīm, kurām ir uh, lielāks bezdarba līmenis. Un tālāk. Parats kundze. Paldies, eh, kolēģi! Kultūras un izglītības eh, komitejā mēs eh, bijām pozitīvi, um, mums pozitīvi ietekmē tas, ka viņš pats tika iesniedzis grozījumus šajā programmā, kas paredzēja dažādas reformas, bet jāsaka, ka uh, ar programmas realizāciju praksē ir arī problēmas, piemēram, uh, saskaņā ar tulkošanu. Un, bet galvenais uh, ir tas, ka studentiem ir iespējas iepazīties ar uh, citām kultūrām, iemazīties citas valodas, Paldies tālāk Izabela Denolfi uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Pastāv noteikti pozitīvi aspekti ziņojumā, bet, diemžēl, eh, Eiropa eh, nav spējusi pozitīvi izmanto tos instrumentus, kas ir tās rīcībā, lai samazinātu jauniešu bezdarba līmeni, īpaši Eiropas dienvidos. Šis līmenis saglabājas eh, nepieņemā, augst, nepieņemā augstā līmenī. Eh, pastāv eh, arī tendence, ka sociāla ekonomiskā aizsardzība un šis aizsardzības līmeņi kļūst arvien atšķirīgāki Daudz cilvēki pamet skolu, nepabeidzot izglītības procesu, un tā varbūt ir ziņojuma vājā puse. Eh, pamatiesības uz izglītību ir jāizstāv daudz pilnīgāk, un mums ir nepieciešams nodrošināt, lai mēs nekoncentrētos tikai uz taupību. Mēs labi redzam, pie kādām sakām tas noved. Uh, Mums ir jāsaprot, ka daži instrumenti, kā jaunatnes garantija, tomēr nav sasnieguši savus mērķus. Paldies! Uh, jums ir zilās kartīts jautājums, vai jūs uz to atbildēsiet? Mm, es vēlētos atbildēt uz Himēnas uh, kundzes teikto, nē, nu zinat, tam ir par vēlu. Uh, mēs dodamies tālāk ar brīvā mikrofona procedūru. Dominika Pilta uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ziņojums par Erasmus Plus ir kopumā apmierinošs. Es eh, priecājos, ka mani kolēģi ir iekļaujuši reāls priekšlikumus, kurus es mēģināju iesniegt komitejā, proti nepieciešamība pakļaut, pa, paļauties uz arodu um, speciālistiem, lai veicinātu profesiju tālāku attīstību. Es eh, domāju, ka mums ir jānodrošina labāka mobilitāte, bet ar to nepietiks, lai mēs apkarotu bezdarbu jauniešu vidū. Es domāju, ka vispirms vajadzētu veikt Mm, prieš, mm, tādus pasākumus, kas balstās uz veselo saprātu. Vajadzētu nodrošināt tādas mācības, kas balstās uz tādiem, un arī jāveicina reorientācija. Es gribētu jums atkārtināt saskat, saskaņā ar pēdējo padomes un komisijas eh, ziņojumu par uh, 2020. gada stratēģijas eh, izpildi Eiropas Savienībā. 20% no eh, jauniešiem, kas ir jaunāki par 15 gadiem, saskars ar problēmām gan matemātikā, matemātikā gan lasīšanā. Eh, Erasmus Plus ir daļa no starpvaldības sadarbības, un te ir jānodrošina inteliģenta palīdzība. Tomēr es gribētu atgādināt, ka izglītība ir dalībvalstu kompetencē. Runātāja tiek pārtraukta. Ähm, Nākošā runātāja Mihaila Šoidravas kundze. Priekšsēdētājas kundze, cienējamie kolēģi. Es domāju, ka visi šeit ir viensprāts par to, ka Erasmus Plus ir lielisks instruments, lai sasniegtu mūsu kopējos mērķus lai uzlabotu jauniešu iespējas iegūt eh, kvalitatīvu izglītību. Šis eh, ziņojums ir eh, konstruktīvi kritisks attiecībā uz padarīto šajā, šī sasaukuma laikā un, un tajā, kā tiek realizētas prioritātes un galu galā skolotājs ir pasniedzējs, ir pats galvenais uh, faktors kvalitīvas izglītības eh, no, eh, nodrošināšanā, arī apmācāmo motivāciju, protams. Nepieciešams atvieglot arī administratīvo slogu un citus šķēršļus. Paldies, jā, nu, Es jau sacīju, ka e, varēšu dot vārdu nu, lielajām grupām, varbūt diviem runātājiem, mazajām grupām, varbūt pa vienam. Tagad došu vārdu Čulijai Voltai. Liels paldies! Man ir prieks redzēt šo ziņojumu, jo mana ienākšana politikā ir saistīta ar darbu ar jauniešiem, lai veicinātu tieši šāda veida apmaiņu. Eh, daudziem jauniešiem nav pieejas eh, šim formālajai izglītībai Erasmus eh, Plus programmās. Vēlos pastāstīt kādu stāstu. 2014. gadā es devos uz uh, lai tiktos ar jauniešiem no Rumānijas, Krievijas uh, un uh, apvienotās karalists un Ukrainas un viņi eh, tā tad uzturējās vienā vietā ilgāku laiku, un tas bija tajā laikā, kad Ukraina karoja ar Krieviju, bet šie jaunieši mācoties viens eh, no otra, eh, protams, nekaroja savā starpā un iemācījās sadzīvot savā starpā, tā kā šādas programmas var labāk parādīt, kā mēs varam nodrošināt labāku dzīvi kopā. Paldies, tālāk Tomašičs kundze uz vienu minūti. Paldies! Erasmus Plus ir ļoti svarīga programma, jo tā dod eh, pilsoņiem iespējas gūt labākas nodarbinātības iespējas, mācoties eh, atšķirīgās vidēs, iegūstot eh, zināšanas par uzņēmējdarbības praksi, iespēja iemācīties svešvalodas, kas savukārt ļauj viņiem būt konkurētspējīgākiem starptautiskā tirgu, viņi nav aprobežoti tikai ar savu, uh, savas valsts tirgu. Mums ir jāuzlabo uh, dažādu izglītības sistēmu salīdzināmība un jāno, jāpiedāvā programmas visiem pilsoņiem, taču uh, Mums nevajadzētu tās pārslogot ar ideoloģiskiem elementiem. Mums nevajadzētu šķi, arī uh, nodrošināt pie, pielaidi uh, minoritātēm šīm programmām. Madam President, honorable members. Pardon, excuse me, I forgot the last person <laughs> for the list. Excuse me. Der letzte Redner für das Catch the Eye Verfahren ist Herr Jakovcic für eine Minute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 s druge strane za razliku od moje kolegice koja je upravo sada razgovarala ja upravo mislim da ovaj dio programa koji govori o manjinama u europi je itekako važan za izgradnju eh, onoga što znači europski identitet za jačanje europskog identiteta jer europski identitet postoji htjeli vi ili ne. frau präsidentin herr kommissar navracsics!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 it is through the networking of schools that possess the vet mobility charter and their links to the local labour markets that better placements can be. Un uh, tas savukārt nodrošina labākas iespējas pēc tam uh, izvietot prakses vietas dažādos uzņēmumos. Mēs sadarbojamies dažādām tirzniecības asociācijām, vietējām iestādēm, kuras ir uzlabojušas loģistiku un uh, bet mobilitātes kvalitāti. Runājot, ar cilvēkiem, runājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, komisija vienmēr ir uzskatījusi, ka ir svarīgi padarīt viņiem iespējamu dalību šajās programmās. Un līdz ar to e, tiek piešķirti līdzekļi e, papildus finansiālajām vajadzībām, kas rodas šādiem cilvēkiem e, uzturoties e, ārzemēs. IT e, rīki arī tiek eh, adaptēti dalībnieku vajadzībām, un pieteikšanās procedūras arī eh, tiek uzlabotas. Mēs sadarbojamies ar nacionālā līmenī esošam aģentūram, lai varētu izstrādāt IT instrumentus un IT veidlapas, lai eh, piemērot tās dalībnieku vajadzībām un vienkāršot tās. Mēs sadarbojamies arī ar dalībvalstu aģentūrām, lai nodrošinātu iespējami lielu uh, programmu uh, atpazīstamību gan Eiropas, gan uh, dalībvalstu līmenī. Esam organizējuši arī virkni kampaņu, lai uzlabotu uh, uzņēmumu iesaistīšanos eh, praktikantu apmācīšanā. Lingvistiskā sagatavotība. Protams, ka eh, jūsu uzņēmēja valsts eh, valodas zināšana ir galvenais faktors, kas nodrošina apmācību prakses veiksmīgu iznākumu. Un tāpēc ir jāpiedāvā uh, valodas izvērtēšanas rīki eh, tiešsaistes režīmā, kā arī jāorganizē noteikti eh, kultūras sagatavošanas kursi, lai uzlabotu vat mobilitātes kvalitāti un kvantitāti. Pilotprojekti Eh, kurus minēja gan Artoā, gan Maragalkungs, tas piedāvās vairāk līdzekļu, lai pārvarētu dažādos šķēršļus un uh, strateģiski veiksmīgāk uh, izvietotu uh, studējošos. Tas palīdzētu jaunākajai palīdz paudzēji gūt labākas izredzes darba tirgūs. Un es ļoti augstu vērtēju Eiropas parlamenta ieguldījumu, cenšoties panākt uh, profesionālās izglītības kvalitāti. Mēs strādājam tajā pašā virzienā, un es eh, ar nepacietību raugos uz mūsu tālāko sadarbību šajos jautājumos.